turpinam balsošanu, kā plānots. Vispirms, vispirms mēs balsojam par, par situāciju Šrilankā. Līdz ar to mums ir rezolūcijas priekšlikums, ko ir iesniegusi kopī apvienoto kreiso, par, apvienoto kreiso grupa un balsojam par pret, atturas, noraidīts. Nē, es atvainu, Madzīnas kungs par procedūru. Esta... Jā, es eh, esmu šeit eh, zālē, bet uh, nepiedalīšos šajā balsojumā. Esmu klāta, bet nepiedalīšos balsojumā. Labi, tā tad mēs to esam atzīmējuši protokolā. Ļoti labi, un turpinam balsot, saka priekšsēdētājs kundze. Kopīgais rezolūcijas priekšlikums, kur iesnieguši četras grupas par to pašu jautājumu. Tanaka kungs vēlētos kaut ko teikt ar mutisko grozījumu. Paldies, priekšsētātājs kundze, saka Tano kungs. Es vēlētos izmainīt pēdējā brīdī ar mutisko grozījumu, ja deputāti tam piekristu. Šobrīd mums ir izdevies noskaidrot, kāds bija kopīgās rezolūcijas vājais punkts. Mēs runājam par tā saucamo bezlaika termiju un mēs runājam par pamieru un mī, pamiera uh, situāciju. Mēs vienojāmies līdzpriekšsēdētāju vidū, un tomēr mums vajadzētu runāt par uguns pārtraukšanas periodu. Tā tad eh, pārmainīsim vārdu eh, pamiers uz eh, uguns pārtraukšana. Un, protams, ka mēs to vēlētos izdarīt. Vai ir kāds, kurš iebilst pret šādu mutisko grozījumu, prasa priekšsēdētājs kundze? Uh, pret Tanoka kunga tekstu. Macakas kungs, lūdzu. Es e, domāju, ka vēl tur ir kaut kas apakšā, un es domāju, ka Tanoka kungam arī mums vajadzētu pateikt to, kas ir rakstīts zem līnijas, jo tā ir vēl viena neliela izmaiņa, saka Macakas kungs. Jā, mums arī vajadzētu iekļaut vārdus humanitārā palīdzība. Un tomēr es uzskatu, ka galvenais būtu runāt par pilnīgu uguns pārtraukšanu. Paldies, saka prieksēdētājs kundze. Tās tiešām ir ļoti precīzas izmaiņas. Romevas kungs, lūdzu. Jā, tik ļoti liels satraukums šodien pēcpusdienā. Teorētiski mēs runājam par uh, to, kā mutiskā grozījuma uh, redakcijai būtu uh, jāsaka Vienkārši citiem vārdiem pamieras vai uguns pārtraukšana, vai es kaut ko neesmu sapratis, jo teksts, kas paliek, praktiski norāda uz tieši patiesu pamieru, uz to, ka nenotiek kardarbība. Galīgo versiju Tanaka kungs paskaidroja savā mutiskajā grozījumā, un tas izmainītu konkrēto punktu. Es jautāju, vai kāds no deputātiem iebilst, neviens neiebild, vēl jau vairāk neiebild 40, līdz ar to mēs balsojam par otro punktu ar Tanaka kunga mutisko grozījumu. Tā tad balsojam par, pret, atturas Grozījums pieņemts, otrais punkts pieņemts ar grozījumiem. Nākamais jautājums ir punkts apsvērumā. Un atkal tanukam ir mutisks grozījums. Vai taisnība? Jā, ok. Kiri tanuk. Es nu pat pamanīju, ka no izdrukas kārtības balsošanas sarakstā izskatās, ka es jums nolasīju mutisko uh, grozījumu kā apsvērumu punktam. Es atvainojos par apjukumu. Patiesībā mēs tagad grozam otro punktu. E, varbūt, ka tāpēc arī bija neliels apjukums. Tātad vai mēs varētu pamainīt otrādi vēl balsošanas sarakstā? Es atvainojos, bet manā sarakstā bija pretējā secībā balsošanas sarakstā. Tātad es izlasīju iepriekš to grozījumu, ko es gribēju e, izdarīt pie kāpsaruma punktu, nevis pie otrā punkta. Es atvainojos par apjukumu e, priekšsēdus kundze. Vai mēs varam balsot par grozījumu, lai mums nebūtu jāatgriežās pie uh, eh, uh, eh, grozījuma, ko mēs esam izdarījuši otrajā punktā? Uh, labi, tā nav kungs, darīsim tā, bet uh, jādara šīs lietas ļoti uzmanīgi, es gribētu gan teikt. Labi, tad mēs tagad balsosim par otro punktu. Vai jūs varētu motisko grozījumu otram punktam uh, atkārtot, tā nav kungs? Un kolēģi, lūdzu, klausīsimies piesardzīgi, lai mēs varētu pabeigt šo punktu dod jums vārdu, Tanakungs. Otram punktam, kas bija tas, ko mums vajadzēja kā iepriekš balsot, tātad eh, tic militārai uzvarēji pār LTTE, eh, kā to vēlas eh, Šilanks valdība, kas tomēr būs vajadzīgs politisks risinājums, lai panāktu ilgstošu mieru. Tāds būtu tagad šīs grozījums. Labi, Vai ir kādas iebildes pret šo grozījumu pār e, balsojumu pret atturās? Tad tas ir pieņemts. Otrais e, punkts e, attiecīgi grozīts. Un tagad mēs pievēršamies kā apsvarum punktam, kas jau tika grozīts. Mēs jau par to balsojam. Atsāka kungs, lūdzu. Patiesībā, lai precīzi rīkotos, mums tagad būs jābalso pa kāpsvaru un punktu. Pareizi, jautā Macakis. Labi, lai noskaidrotu, eh, lai nebūtu nekāda pārpratuma, tad vēlreiz kā eh, punktu Tanakungs vai jūs varat atkārtot, tad mutisko grozījumu pie eh, kāpsarumu punktu. Lūdzu, jums dod vārdu. Jā, lūk, tātad Lēru Maivas kungam būtu skaidrs, tātad ņemot vērā, ka Tokio uh, eh, līdzpriekšsēži ir uh, eh, LTT un Šrilankas valdība aicinājusi izsludināt uh, pamieru vai uguns pārtraukšanu, um, lai atļautu uh, humanitārās palīdzības piegādes uh, cilvēdzīvotājiem. Paldies! Es domāju, ka pārpratumu nav, tad balsojam par, pret, atturās, pieņemts kā apsvērumu punkts grozīts ir pieņemts. Un tagad balsosim par rezolūcijas projektu kopumā. Par, pret, atturās, noraidīts. Es atvainojos, saka priekšsēd, pieņemts. Tā, tagad seši grozījumi uh, eh, revolūcijai par Birmas bēgļu stāvokli taizemē. Vārds Tanaka kungam. Tanaka kungs otram punktam vēlreiz tātad mutis grozījumu grib ierosināt. Lūdzu, Tanaka kungs, esat uzmanīgs un precīzs. Es saprotu, ka jums ir arī citi mutis grozījumi izdarām, tātad tagad lūdzu pie otrā. Priekšsēdz kundze, esmu pamanījis, ka uh, mūsu darbinieki patiesībā nav tajā uh, secībā sarakstījuši mutiskos grozījumus, kā mēs tos esam iesnieguši. Tātad es ļoti mēģināšu pareizos secībiem uh, ievērot. Pie otrā uh, punkta mēs gribam uh, ievietot punkts tāpat kā uh, um, tīšu uh, uh, cilvēku novēršana līdz nabadzībai. Uh, um, voluntāru uh, nodokļu aplikšanu un zemes konfiscēšanu. Vai ir iebildumi pret šādu mutisku grozījumu? Nav. Balsojam par grozīto otro uh, pāntu. Uh, pār pret aturs pieņemts. Tagad pievēršamies piektajam. Atkal Tāna kungam ir mutisks grozījums. Uh, mēs klausamies jūs ļoti uzmanīgi, Tāna kungs. Uh, Šeit e, ievietojam vārdu e, apsveic, ka e, tā zemes valdība sadarbojās ar. Um, un, un tad šeit ir vēl vārdi and calls for un all Un tad ir atsauc uz ANO 51. gada konvenciju par beigu statusu un tās 67. gada protokolu. Labi, sapratām, Tanakungs, vai iebildumu nav, tad balsosim par šo grozītumu punktu pār pret atturs pieņemts. Tagad pievērsīsimies sestam punktam un atkal Tanakungam ir mūsu izgrozījums. Klausamies jūs uzmanīgi. Es izlasīšu visu tekstu grozīto. Uzsver, ka jautājums par laivas ceļošiem bēgļiem, kas skart aizmumu cits valsts, e, savā būtībā ir reģionāla problēma. Atbalsta aizmums valdības centienus palielināt sarbības starp reģionu valstīm, tā ir starp Rohingya jautājumu. Šie sakarā atzinīgi vērti 23. janvārī notikšo ārlietu e, eh, e, eh, pastāvīgās sekretāra ārlietu jautājumos, kas ir piromjā tikšanās ar Indijas, Indonīzijas, Bangladešas, Malaizijas un Birmas vēstniekiem un aicina Dienvidu Austrumāsijas valsts asociācijotās. tās Īpaši tās priekšsēdēs no tā aizmirst darīt visu iespējamo rast to risinājumu šai ilgušajai problēmai. Uh, uh Tanakungs tad izklāstīja grozīto tekstu pārpret atturās pieņemts ar skaidru vairākumu, plašu vairākumu. Pēc septītā punkta mums ir liberāņu grozījums pār pret Mēs tagad balsojam pret. Atturas. Noraidīts. Mums arī ir sociālistu grozījums ar atsevišķu balsojumu par pirmo daļu par pret atturas norā, uh, e, sadaļas pieņemts, un tagad otrā daļa sociālistu grozījumā par pret atturās, noraidīts. Pēc astotā punkta mums ir libiņā, rib, liberāļu grozījums, mēs tagad balsojam pār, pret, atturas, pieņemts. Un tagad ir apsvērums punktams mutis grozījums. Tanakungs lūdzu. tie apsvērumu punkti šiem vajadzētu skanēt tā. ANO uh, bēgļu aģentūra ir nobežīsies pār stāvokli un ir gūs piekļuvi dažiem šiem bēgļu mītēm, kuras joprojām tur ieslodzījumā taizemiešu varas iestādes. Paldies, Tana kungs, iebildumu nav, mēs balsojam tagad pār. E, punktu grozītu pret āturās pieņemts. Un tagad par viskopumā pārpret āturās pieņemts. Tagad pievēršamies nākamai tēmai. Uh, rezolūcijas projekts par Brazīlijas atteikumu izdot Čezāri Batistī. Uh, personālais balsojums. Sākam balsot. Visi ir nobalsojuši? Uh, beidzam balsot. 46